Mes chers collègues, nous allons. Dargie kolēģi, mēs tagad iesākam darbu. Allez, nous commençons avec l'adoption de la... Vispirms darba kārtības pieņemšana. Darba kārtība var tikt pieņemta, ja grozījumu nebildumu nav. Dargie kolēģi, sākšu ar bēdīgu ziņu. Jūs noteikti jau zināt, ka mūsu kolēģis Jens Nilsens otrdien 12. martā ir aizgājis mūžībā. Transporta komitejas vārdā un savā vārdā es vēlētos viņu tuviniekiem, ģimenēm, līdzgaitniekiem, un sociāldemokrāta grupai paust mūsu visdziļāko līdzjūtību un izteikt atbalsta apliecinājumus šajā sāpīgajā brīdī. Viņš bija no tiem, viņš strādāju parlament, parlamentā kopš 2011. gada, mūsu komitejā no 14. gada, un viņš bija no tiem, kas bija uzmanīgs, patīkams saskarsmē Tai skaitā arī politisku domstarpību gadījumos. Vienmēr viņš eh, bija atvērts diskusijām, tajā pašā laikā paliekot pie saviem principiem. Tāpat arī viņš bija pārliecināts Eiropietis un lepns pār savu iesaistīšanos šajā darbā. Esters un līdzpilsoņi par to apliecina tieši tāpat kā es tad, kad mēs kopīgi mūsu Zviedrijas misijas laikā jūlijā apmeklējām Estersunas pilsētu, pils, kur viņš pārzināja pilnībā un kuras mērs viņš bija līdz 2009. gadam. Mis, visu mūsu vārdā es vēlos apliecināt cieņu viņa veikumam, vai tas būtu pār dzimumlīdztiesību cīņu pret aizskaršanu personām ar īpašām vajadzībām, autovadītāju darba apstākļu uzlabošanu. Darba apstākļu uzlabošana. Viņš cīnījās par to, lai cilvēku cieņa būtu mūsu uzmanības centrā. Tāpat man ir, protams, jāpiemina viņa sarkanie bikšturi, kurus viņš vienmēr nesāja. Manā izpratnē tas bija kā atspiemiekšana un viņa pieejamības simbols. Diemžēl mēs ar viņu vairs netiksimies, bet paturēsim viņu piemiņā, kolēģi. Aicinu jūs piecelties kājās un ievērot klusumu. Polija.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 Je vous remercie. Et je voudrais désormais... Tagad došu vārdu koordinatoram Ismēlam Ertugam sociāldemokrāta grupas vārdā. Ismēl, vārds tev. Dank, frau Fozicn. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par šiem jaukajiem atvadu vārdiem ne, Jensam Nilsonam. Tas patiešām visai mūsu grupai ir ārkārtīgi smags brīdis, eh, visai komitejai. Kā tu pati pieminēji, kolēģis Nilsons bija vienkārši fantastisks cilvēks, tēvišķs kolēģis, Es nezinu, vai tas ir izskaidrojams ar viņa skandināva dabu, bet viņš vienmēr mēģināja atrast kompromisus, eh, eh, uzklausīt visu viedokļus. Viņš bija aktīvs daudzās jomās, arī eh, cīnījās par to, lai tiktu aizsargāti mūsu sabiedrības vājākie locekļi. Jāsaka, ka es esmu reti pieredzējis tādus cilvēkus politikā, kam ir bijis tik labs, nesabojāts raksturs, viņš bija ļoti draudzīgs, arī sociālistu grupā viņš eh, spēlēja ļoti spēcīgu lomu, ja tiek runāts arī par dzimumu līdztiesību. Viņš transporta komitejā arī ļoti daudz darīja. Tie jautājumi, pie kuriem viņš strādāja, vienmēr bija tuvu viņa sirdī. Tas mums ir ārkārtīgi liels zaudējums. Jens bija vienkārši fantastisks cilvēks. Novēlu viņa ģimenei, visiem piederīgajiem. Gribēju izteikt visdziļāko līdzjūtību no sociālistu grupas. Mēs, protams, paturēsim Jensu savā piemiņā. un noteikti daudzi kolēģi to izjūt tāpat. Gribēju pateikties viņa asistentei Petrai, kas ļoti daudz ir darījusi Jēns labā, viņa atbalstījusi politiski un arī citās jomās. Tā bija ļoti laba komanda. Jēns, lai tev vieglas smiltis un uh, līdzjūtība tavai ģimenei un tuviniekiem. Paldies, ka es arī drīkstēju vēl izteikties. Merci beaucoup. Paldies, Ismaila, par siltajiem vārdiem sociālistu grupas vārdā. Un arī Jensa Nilsenā līdzstrādniekiem vēlos teikt, ka mana biroja durvis jums vienmēr būs atvērts. Es apzinos, ka šis ir sāpīgs brīdis, bet, kolēģi, mums ir jāturpina mūsu darbs. Turpināsim darbu viņa vārdā, un, un tagad turpināsim darbu saskaņā ar mūsu darba kārtību. Paldies par šiem kopīgajiem brīžiem. Un tagad mēs pāriem pie mūsu darba kārtības. Un runāsim par dzelzceļa pasažieru tiesībām un e, pienākumiem. Un par iepriekšējā teksta pārskatu došu vārdu deputātam Liberatskim. Liberatska kungs, esiet sveicināts. Jums eh, izklāstīsit mums projekta ziņoš, zi, eh, savu projektu tekstu pār dzelzceļa pasažieru tiesībām. Atgādinu, kolēģi, šis ir ļoti svarīgs leģislatīvais teksts, jo tas skar miljoniem Eiropas pilsoņu ikdienu, un tas ir ļoti nozīmīgs tiem, kuriem ir īpašas vajadzības un kur izmanto vilcienu kā transporta līdzekļi. līdzekļi. Liberatska kungs, vārds jums pēc tam došu vārdu ēnu referentiem un pārējiem runātājiem, kā arī došu vārdu Kullon kungam no Eko SOK komitejas, bet. Un pēc tam mēs varēsim uzklausīt komisijas viedokli. Bet tagad Liberatska kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Um, ehm, jo nevienmēr jūs ievadvārdos uzsverat to, cik teksts ir svarīgs, un šoreiz es šo privilēģiju augsti novērtēju un arī to ņemšu vērā. Ievadvārdos uzsvērš divas lietas. Pirmkārt, esmu iecerējis apvienot un rast vislabāko risinājumu pakalpojumu sniedzējiem, dzelzceļu uzņēmumiem un uh, klientiem, jo, ja mēs nespējam uh, producēt, mēs nevaram uh, piedāvāt savu produktu, un tāpat ir nepieciešams pieprasījums. Runājot par šo darbu, tas ir ar garu vēsturi. Pirmais teksts ir gatavots 91. gadā, kas bija pamats grozījumiem noteikumos dzelzceļa nozarē. Jāpaturprātā, ka pastāv lielas atšķirības starp starp eh, Eiropas Savienības daļām un ir jāpievērš uzmanība tam, kā atsevišķas daļas ir labāk attīstītas, citas mazāk, un tā ir daļa no maz, manas prezentācijas struktūras Eiropas Savienības. Dzelzceļa sistēma, salīdzinot ar citām, ir laba bet laba tā ir šodien, tai ir jābūt labākai, un tai ir jādod pamats nepārtrauktam uzlabošanas eh, darbam tajā, kas attiecas uz sniegtajiem pakalpojumiem un pasažieru aizsardzību cilvēkiem. Ir jājūtas drošībā un jādod iespēja lemt, kur šie pakalpojumi ir uzlabojumi. Ļoti nozīmīgas ir attiecības starp pārvadātāju un patērētāju. Īpaša ziņojuma daļa ir atvēlēta personām ar kustību traucējumiem. Un es apzinos šī jautājuma nozīmīgumu un centos to atspoguļot. Svarīgi ir tas, lai dzelzceļa pakalpojumi būtu pieejami, pasažieri to varētu atļauties un lai tie būtu konkrēti spējīgi. Pieejami cenas ziņā, pieejami fiziski un apmaksājami. Bet mēs vēlētos veidot viengabalainu pasažieru dzelzceļu sistēmu, pasažieru transporta atvērtu vienotu telpu. Tas ir ļoti svarīgi. Tālāk ievadu piezīmēs norādīšu, ka jāpiešķir vienādi pamati ar citiem transporta veidiem un konkurences iespējām Konkurence nozīmē, kā ir jāiet roku rokā šajā gadījumā samazinot administratīvās izmaksas dzelzceļam un citiem transporta veidiem. Ziņojuma projekts šajā gadījumā ņem vērā 21 ieinteresēto pusi un vēlos pateikties Aleksandram Fauktam, ar kuru ir notikušas neskaitāmas sanāksmes un arī uzklausīšana februārī. No savas puses piedāvāju 55 grozījumus, tie ir publicēti 28. februārī. Daļēji tie ir izrunāti 6. martā un sociāldemokrātu transporta darba grupā. Šie grozījumi lai paturētu dzelzceļa transportu cenas ziņā pieejamu pilsoņiem, lai uzlabotu pilsoņu tiesības, ir tīpaši personām ar kustību traucējumiem, kā arī veicinātu dzelzceļa nozars noturīgu darbību, ilgtspējību, kā arī ņemtu vērā risinājumus, kas ir piemēroti attiecīgai nozarei. Mans nolūks bija celt dzelzceļa konkurētspēju intermodālā un intramodālā risinājumā, lai nodrošinātu klienta apmierinātību tiek piedāvāts paturēt spēkā atsevišķus izņēmumus līdz 24. gada 31. decembrim, un tie attiecas galvenokārt uz 13 jaunajām dalībvalstīm, precīzāk būtu jāsaka 11, jo Malta un Kipra ir bez dzelzceļiem. Kāpēc 24? 24. gads? Tāpēc, ka DFS dod iespēju uzlabot dzelzceļu infrastruktūru un šai DFS ir jātiek pabeigtai līdz 24. gadam, līdz ar to tas būtu labs brīdis, kad uzsākt eh, šo kvalitatīvo pakalpojumu izpildu pilnībā turpinātības eh, plānošanā pakalpojumu kvalitātes ziņojumi un citi grozījumi, lai varētu nodrošināt vienot apkalpošanas slodziņu dzelzceļa pasažieriem sūdzību gadījumos un nepieļautu pārklāšanos ar ceturto dzelzceļu paketi, jo ar vairākiem no jums es varēju sadarboties pie šīs paketes un piedāvāja izvairīties no pārklāšanās, jo atsevišķos gadījumos tās varētu būt pretrunīgas, uzlabot piekļuvsties iespējas personām ar kustību traucējumiem. Jūsu referents uzskata, ka pašreizējais leģislatīvais ietvars neatspoguļo reālo situāciju pietiekami labi, un tāpēc ir piedāvāts nodrošināt pilnu piekļuvi dzelzceļa sistēmai personām ar kustību traucējumiem ar 24 stundu iepriekšēju paziņojumu. Savukārt iepriekš bija 48 stundu noteikums, kas ir iekļauts 44. grozījumā, jo šodien lielākajās dzelzceļa stacijās ir garantēta piekļuve ar vai bez iepriekšēju paziņojumu zem 24 stundu sliekšņa. Palīdzībai ir jābūt pieejamai bezmaksas, tas ir 40. grozījums. Turklāt dalību valstu uzraudzības struktūrām ir jāveic audīti, lai E, novērstu trūkumus dzelzceļu uzņēmumos un stacijās. Pilnīgi skaidri norāda, ka ja mēs nosakām pienākums mazajām un sekundārām dzelzceļa stacijām, tad mēs negribētu ar to nokaut pilnībā vai daļai dzelzceļa transporta sistēmu. Tālāk eh, brīvbiļešu pieejamība. Pieejamība ir būtiska, lai celtu eh, dzelzceļa pakalpojumu pievilcību. Tomēr likumdevējs nav tiesīgs noteikt eh, obligātu eh, sadarbību biļešu jomā tirgus atvērtības ietvaros. Eh, dzelzceļa transports ir jāskata līdzīgi kā citi transporta veidi un jāpiedāvā savi risinājumi. Šajā sakarā direktīva 2016 2017 pieprasa dzelzceļu nozarei nāk klajā ar tirgus iniciatīvām uz 2022. gadu. Līdz šim mēs gribētu visus dzelzceļa operators iekļauties eh, dzelzceļu biļešu rezervāciju sistēmā, lai varētu nodrošināt pārobežu un daudz pārvadātāju ceļošanas iespējas. Tālāk ir nokavētā savienojuma projekts. 14 dzelzceļa uzņēmumi visā Eiropā ir noslēgušas vienošanos, lai vai garantētu eh, braucienu nokavēšanas gadījumos. Tāpēc ir jāparedz eh, sistēma, kāds ir iespēja pārsēsties uz nākošo iespējamo vilcienu. Tāpat jāatgādina, ka dzelzceļu uzņēmums darbojas saskaņā ar uh, Eiropas Savienības leģislatīviem tekstiem. Nereti tas tā nenotiek. Tāpat ir piedāvātie paši termiņi, kas 4. dzelzceļa paketē. Papildus brīvbiļešu pieejamībai klientam ir jāsaņem uz, eh, informācija par savām tiesībām gadījumos, ja ir paredzēts savienojums ar pārsiešanos. Tālāk par force mažoru runājot. Šo jautājumu esam apsprieduši visai plaši. Ir jāapzinās, ka ir vairākas pilsētas, tai skaitā Briselē, Parīze, Amsterdama, Londona, kur pas pastāv konkurence starp aviāciju un dzelzceļu. Dzelzceļos līdz šim nav paredzēts forsmažoru jēdziens. Mēs varētu sagaidīt, vai pieļauts to, ka notiek teroristu uzbrukumi, un es aicinu balstīts force majeure principus, ņemot vērā vienotos noteikumus. 34. grozījums tālāk. No pasažieru perspektīvas raugoties, varētu uzskatīt, kā pasažieris sagaidītu nevis mazāk kompensāciju, bet palīdzību, kas tiek paredzēta kā garantēta. Tālāks izmaiņas komisijas priekšlikumos. Atsevišķas izmaiņas, ko piedāvā komisija, ir vienkārši bīstamas, atvainojiet, ka man tā jāsaka dzelzceļa nozars nākotnē, un nereti ir ārpus veselā saprāta. Piemēram, 60.2 pants, kur tiek pieprasēts dzelzceļu uzņēmumiem pārvirzīt eh, pasažierus gaisa pakalpojumu pārtraukumu gadījumā. Mēs uzskatām, ka 60. pantā ir aptvars trīs opcijas. Pirmais - pilnām cenas atlīdzināšana, otrais eh, pārvirzīšana eh, pēc pirmās iespējas vai pēc pasažieru iespējām un vērtībām. Referents pilnībā atbalsta komisijas eh, priekšlikumu kompensācija par sezonas biļetēm, bet ir jāņem vērā tehniskās iespējas Tāpēc ir sagatavots 32. grozījums. Turklāt atsevišķi dalību valsts sliktais infrastruktūras stāvoklis, to neizraisa dzelzceļa kompānijas, bet nereti tas ir rezultāts nacionālajām transporta politikām, kuras nav investējušas dzelzceļos savlaicīgi, bet izmantojot Eiropas līdzekļus, mums ir iespēja šo trūkumu novērst. Un visbeidzot, par atsevišķām eh, fāzēm ir priekšlikumi tos atcelt vai aizskavēt, bet šobrīd Mēs esam cerējuši darbus saskaņā ar sakojušu kalendāru. 27. martā grozījuma iesniegšana līdz pulksten 11. Nākošā ēna referents sanāksme 17. aprīlī. Balsojums Tran komitejā jūnijā. Trilogs ir neizbēgams un mēs vēlamies to pabeigt līdz šī sasaukuma beigām un mums nevajadzētu pārāk no piedāvātiem termiņiem atkāpties. Paldies par uzmanību un vēlreiz paldies priekšsēdētāji par jaukajiem ievadvārdiem. Paldies, Liberatska kungs. Jūs pārsniedzāt savu e, referentu lomu, jo kalendāru nosaucējs turklāt vēl nav skaidrs, vai tas būs tomēr spēkā. Bet tagad dodu vārdu eh, diskusiju dalībniekiem. Vispirms Renē Mizoļģie, paldies, priekšsēdētāji, paldies, um, kolēģi un visklātesošie, paldies pār šo ļoti aizjauraujošā dosie izklāstu. Liberatska kungs, paldies par šiem pirmajiem priekšlikumiem. Un Uh, ieteikumiem šajā sakarā. Pie, es ceru, ka paziņotais kalendārs būs spēkā. Mēs varēsim pietiekoši ātri virzīties ar šo dosie, tomēr man ir zināms domstarpības ar referentu. Tautas partijā mēs uzskatām, ka ir jāņem vērā 16. gadā pieņemtā dzelzceļa reforma, ir jārem par pasažieru tiesībām, jo tas nav atraujams no dzelzceļa atvēršanas konkurencei. Un veiksmīga konkurence nozīmēs eh, uzlabots un harmonizētas tiesības visiem pasažieriem. Tādā veidā mēs varēsim atjaunot lietotāju uzticību dzelzceļam un arī mēs varēsim ņemt vērā mūsu dažādos izaicinājumus eh, vīdes un citās jomās. Mēs aicinām šo tekstu pie, eh, mērot pilnībā un bez atkāpiem no 19. gadā. Tādā veidā nacionālo ja tirgi, kas būs atvērti konkurencei, darbosies uz šiem pašiem pamatiem. Uh, Tāpat ir jātiecina šīs, šīs prasības reģionālajiem uh, operatoriem, jo atstāt novērtā aptuveni 90% e, braucēju ir nepieļaujami. Tāpat desmit gadus pēc pirmajiem noteikumiem tikai četras, četras dalība valstis tos pilnībā ievēro. Paldies viņām! bet jākonstatē arī, ka tas ir pozitīvi nodokļu maksātājiem un lietotājiem, visās pārējās tās ir nozīmē, ka netiek ņemtas vērā viņu nacionālo lietotāju intereses. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, ar vienotu biļeti nodrošināt pasažierim braucienu. Ir jāparedz eh, pārvirzīšana un nevis kompensācija neatkarīgi no iemesla, kāpēc vilciens ir nokavēts. Viņa vietā ir jātiek paturētai neatkarīgi no operatora. Vienots, tādas pašas prasības būs gan vienotie dzelzceļi, gan lidmašīnas biļetei. Treškārt jāuzlabo piekļuva personām ar uh, kustību traucējumiem. Šeit ir runa par 90 miljoniem cilvēku. Mēs nevaram koncentrēties tikai uz ikdienas mobilitāti. Doties brīvdienās vai uz darbu, tas tā luksus neatkarīgi no mūsu ikvienas situācijas. Tāpēc apsveicu arī referenta priekšlikumu samazināt līdz 24 stundām iepriekšēju paziņojumu no braucēju puses. Ceturtkārt, pārskatīt kompensācijas kavēšanās vai inovācijas gadījumus. Ir jāmaina kompensācija mehānisms un e, jāsamazina slieksnes līdz 30%, 1 stundu 25% no biļetes par e, ceļojumu, kas e, ilgs 2 stundas, varētu būt uh, iespaidīgi. Tāpat ir jāpiemēro burkānu un patagas politika dzelzceļu uzņēmumi šādos gadījumos, kad tiek nodrošināta precizitāte, nebūs jāizmaksā kompensācijas, un arī lietotājiem būs pakalpojums, kas atbilst viņu maksātajiem nodokļiem. Lūk, tie ir mūsu priekšlikumi, un es ceru, ka neraugoties uz mūsu domstarpībām, mēs varēsim strādāt mūsu lietotāju interesēs pie šīs patiesās dzelzceļa rezolūcijas. Paldies! Eh, Bizaļie kungam nākošais runātājs eh, Džodija Fas, Žaklīna Faster. Paldies! Nu. Because he's been delayed, um, but... Paldies, paldies referentam. Jāsaka, ka tas, ko um, referents pieminēja, saskan ar vairākumu viedokli. Un uh, referents patiešām ļoti lakoniski pieminēja pašas svarīgākās jomas, kas tādas ir mūsuprāt. Ja runājam par apvienoto karalisti, e, daudzi minimālie standarti jau ir tikuši mm, sasniegti, un mēs turpināsim savu darbu. Patiešām būtu labi pārliecināties, a, e, lai mēs. Uh, nepiedzīvotu stagnāciju. Tālāk, ja mēs runājam par pasažieriem ar ierobežotu mobilitāti, ar kustību traucējumiem, te ir vēl darba pilnas rokas. Ir Eiropā daudz viet eh, tādas novecojušas dzelzceļa stacijas, kurās ir grūti piekļūt peroniem, nevienmēr ir eh, iespējams arī uh, palīdzību. Uh, saņemt no dzelzceļa staciju, stacijās strādājošiem. Ir ļoti labi, ka jūs to esat uzsvēris savā ziņojumā, pieprasot, lai tieši arī šīs aspekts regulā tiktu pārskatīts. Ja mēs runājam par um, bīļešu izsniegšanu, pirkšanu, priekšsādētāju, mēs šķiet par to jau runājam 2002. 2003. gadā, kad pirmo reizi te bija ievēlēta. Īsti daudz nav nu, sasniegts. Tam ir jābūt galvenajam uh, jautājumam. Mēs vēlamies, jā, lai cilvēki pārvietotos galvenokārt ar vilcienu pa Eiropu, arī lai viņi veiktu liels attālums ar vilcieniem. Bet ir ļoti grūti, piemēram, biļeti nopirkt no punkta A līdz B, sevišķi, ja jūsu ceļojums notiek vairākās valstīs. Es domāju, ka ir jāpanāk progress šajā jomā. Ja runājam par izņēmumiem, 2024. gads man ir paprātām, domāju, tas ir arī kā tāds datums jāpaturprātā. Jūs pieminējat arī force majeure. Force majeure īstenībā attiec uz visiem transporta veidiem, vienalga, vai jūs esat autobusā, lidmašīnā vai kuģī. Protams, un tie ir tādi nekontrolējami apstākļi, operatori tur neko nevar darīt. aviācijā ir šis jēdziens duty of care. Jums ir jāparūpējas, lai, pie, piemēram, pasažieri varētu izmantot citu transporta līdzekli, ja, piemēram, ir kāda ķibele ar to, ko viņi ir izvēlējušies. Uh, šai duty of care ir jābūt, eh, lai patiešām pasažieri varētu eh, izmantot alternatīvas, eh, ja ir, piemēram, streiki vai arī briesmīgi laika apstākļi. Visā visumā mēs atbalstām šos principus, un mūsu referents ir izvēlējis ļoti līdzsvarotu, pārdomātu pieeju. Es uh, varu teikt EKR grupas vārdā, ka mēs atbalstīsim šo ziņojumu. Un atbalstīsim arī turpmāko lietu gaitu. Paldies! Paldies, Fosters kundze! Tagad Van Miltenberga kungs lūdzu. Paldies! Jens Rode, mūsu ēnu referents, šodien nevarēja ierasties, tādēļ gribēju pateikt viņa prāta svarīgāko. Uh, Iepazināmies ar ziņojuma uzmetumu, bet mēs vēlami, vēlamies, lai jaunajā regulā uzmanības centrā patiešām būtu pasažieri. Mēs vēlamies harmonizēt vismaz minimālus standartus Eiropas līmenī, lai uh, pasažieri būtu labāk pasargāti. Diemžēl referents uh, šeit atkal ir ieviesis izņēmumus, kā arī attiecībā uz pakalpojumiem nebūs minimālo standartu, piemēņot arī biļešu pārdošanu. Tas patiešām ir nožēlojami. Pašreizējā regula nebija pietiekama laba, runājot par pasažieru aizsardzību. Alde grupai nav pieņemama, ka šeit vēl mēģina kaut ko tālāk, tālāk pasliktināt. Ja runājām par biļetēm, protams, ir jābūt iespējai rezervēt visā veida biļetes, lai viņi varētu nonākt no punkta A, punktā B, neskatoties uz uh, kavēšanos vai uh, kādām citām ķibelēm. Tas ir priekšnosacījums, lai varētu labāk kombinēt dažādus uh, ceļojumus. Uh, Mēs, protams, vēlamies, lai dzelzceļš kļūtu pievilcīgāks, lai cilvēki vēlētos to vairāk izmantot, lai pieaugtu šo pasažieru skaits. Gribēju jums pateikt, ka esmu uh, atzinuma. Uh, autors ēnu referents atzinumam IMCO komitejā. IMCO komitejas ziņojumā pirmām kārtām mēs runāsim par patērētājiem. Es uzskatu arī TRAN komitejas ziņojumā viņiem ir jābūt uh, izceltiem. Galvenais akcents ir jāliek tieši uz pasažīriem. Es ceru, ka ēnu referenti būs gatavi diskutēt par manas pieminētajiem jautājumiem. Ar nepacietību gaidu mūsu nākamo tikšanos. Paldies! Paldies, Van Milterbunga kungs! Krāmera kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies referentam. Es domāju, ka arī mūsu sadarbība turpmāk būs uh, tikpat veiksmīga. Mēs abi esam dzelzceļa atbalstītāji. Ir patiešām ļoti žēl, ka pēc desmit gadiem mums jau bija uh, šis likums. Ir, uh, valstis, kurās tas tika īstenots ļoti labi, bet četras valstis tikai visu īstenoja pilnībā. Tajās valstīs, kur tas tika padarīts, eh, patiešām viss ir noticis ļoti labi. Mēs negribam vājināt šo likumdošanu, mums ir jāmācās no kļūdām, situācija ir jāuzlabo. Vi, mums nevajadzētu pieļaut atkal visas vecajā likumdošanā pieļautās Mm, pieļautos izņēmumus un lai dalību valstīm būtu kaut kāds atrunas iespējas. Gribēju pieminēt vairākus aspektus. Ja runājam par force majeure, kam dēļ? Kādēļ tas būtu šeit jāievieš? Iepriekšējā likumā tas nebija minēts un nekādu problēmu nebija. 15 gadu laikā, ja piecpadsmit gadu laikā dalību valstīm vajadzēja investēt apmēram pusotru miljonu eiro, lai varētu tik galā ar force majeure radītajām eh, sekām. Kādēļ vajadzētu šo naudu kaut kur citur izmantot. Ja runājam par aviāciju, nu tagad gandrīz katru kavēšanos eh, apzīmē kā force majeure, bija ļoti gari tiesvedības procesi un tas prasīja daudz laika pirms eh, cilvēki atmet tam ar roku. Un ja mēs eh, pieprasīsim, lai to ieviestu arī uh, dzelzceļā, tad īstenībā ir jābūt arī apdrošināšanai uh, privāti, ja jūs ceļojat, jūs taču, piemēram, arī noslēdzat apdrošināšanu par savu mājokli vai mašīnu, nevajag visu to darīt tikai tādā vienpusējā veidā. Protams, arī dzelzceļa uzņēmumiem ir jāpadomā par apdrošināšanu. Ja runājam par šo true ticketing, kā ar vienu biļeti var braukt, uh, lielus attālumus, ka tā vēl joprojām nav ieviesta, tas nāk par ļaunu uh, konkurētspējai. Mums ir jāparūpējas arī par to, lai būtu pieejama informācija par visu Eiropu, kā var um, nokļūt no vienas pilsētas otrā, lai varētu iepazīties ar. Uh, attiešanas laikiem un cita veida informāciju. Berlīnē tas viss darbojas ļoti labi, mums nekāda problēma nav un gal galā tad arī pasažieris izdomā, kur transporta veidu izvēlēties. Gribēju vēl pieminēt sekojošo. Pasažieri ar uh, ierobežot mobilitāti komisija ir piedāvājusi 48 stundas. Ja, piemēram, kāds cilvēks ir ratiņkrēslā un viņš grib izkāpt konkrētā dzelzceļa stacijā, viņam par to ir jāinformē attiecīgās iestādes 48 stundas iepriekš. Bet ir taču digitālā ēra, nu, tas ir patiešām absurdi. Nīderlandē ir jāpaziņā tikai stundu iepriekš un viss notiek kā pa diedziņu. Nu, kādēļ tad Francijā un citās valstīs tas nevar tāpat notikt? Ka komisija vispār iedomājas piedāvāt šīs 48 stundas stundas, lai gan Nīderlandē pietiek tikai ar stundu. Es galīgi nesaprotu. Vim, nu, varbūt tu varētu komentēt. Protams, arī e, iespēja ņemt līdzi vilcienā e, riteni, e, man liekas ļoti svarīga. Daudzos ātrvilcienos ir iespējams paņemt līdzi divriteni, bet pēc Deutsche Bahn spiediena Vācijā tika uh, arī Bundestāgā runāts par problēmām šajā jomā. Protams, šeit ir arī uh, pozitīvas sekas. Vācijā ICE 4 e, šis Intercity ekspresis ir atļāvis ņemt līdzi divriteņus. Austrijā arī var ņemt līdzi vilcienā velosipēdus. Tādēļ cilvēki arī izmanto dzelzceļu ekonomiskos nolūkos. Tas ir lētāk. Uh, Es, piemēram, varu paņemt līdzi arī Flixbus savu divriteni. Pēdējo četru gadu laikā Flixbus eh, četras reizes biežāk pasažieri eh, ņēma līdzi eh, divriteņus. Tātad no 15 tūkstošiem gadā šis skaits pieauga uz, 10, uz 100 tūkstošiem. Un tas, ka nevar, piemēram, divriteni ņemt uh, līdzi vilcienā. Tā ir tikai tāda vāja atruna no menedžera puses, kas paši nekad varbūt eh, divritēni mūžā nav izmantojuši. Ir jāparūpēs, lai visā Eiropā tas būtu garantēts. Es tagad ar nepacietību gaidu mm, to, kas ir sakāms kolēģiem. Liels paldies kolēģiem par priekšlikumu. Protams, mēs komisijas priekšlikumu vēlamies uzlabot. Cerams, atradīsim kompromisus, jo pirmām kārtām pasažieris ir mūsu prioritāte, ne jau dzelzceļa uzņēmums. Ja drīkstu kaut ko piemetināt beigās, tad, kad Deutsche Bahn uh, direktors uh, um, atkāpās no amēta, tagad uh, viņš saņēma 2,3 miljonus lielu tādu kā sāpju naudu. Īsnībā ar šo naudu varētu vairākas desmitgadus visus neparedzētos forsmažoru uh, vai to sēkas precīzāk finansēt. Paldies! Paldies, Kīlenens kundze, vai vēlties runāt? Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Liels paldies Boguslavam par to, ka viņš ir strādājis pie tik nozīmīga dokumenta. Pirmām kārtām mums ir jāpievēršas pasažieru tiesībām. Tieši tādā veidā mēs varētu panākt, ka vairāk e, Eiropas pilsoņu izmanto dzelzceļu, lai pārvietotos. Mums ir jāpiemina vairāk aspekti - pieejamība, drošība, elastība, protams, runājot par pasažieru interesēm. Ja sistēma būs caurskatāma un atklāta, un pasažieris būs pats galvenais, ja tā drīkst izteikties, tad dzelzceļu pakalpojums varēs sniegt uh, ļoti augstā līmenī. Turpināsim strādāt pie tā, un es ceru, ka mēs atradīsim labus risinājumus un kompromisus. Pat ja brīžiem tas varētu šķist diezgan sarežģīti. Katrā ziņā domāju, ka risinājums ir iespējams atrast. Paldies! Paldies, Kilinēns kundze! Paldies par jūsu optimismu! Tagad kolēģiem vajadzēs runāt īsāk, jo esam nedaudz iekavējušies. Jā, dank, Āha <coughs> <coughs> kungs, jums viena minūte. Paldies, priekšsādētājs kundze, paldies arī referentam par šo priekšlikumu. Es ar Boguslavu jau pagājuši nedēļa mm, aprunājos Es viņam teicu, ka viņš mēģina visu tā labi apsvērt un visus par un pret apsvērt, bet manās acīs viņš varēja būt tomēr tāds drošāks, ambiciozāks. Ja, piemēram, pasažieris izmanto vairāk uzņēmumu, vilciens vairākās valstīs, viņam tomēr ir jābūt kaut kādām garantijām attiecībā uz visu ceļojuma garumu. Mēs nedrīkstam arī radīt nevajadzīgu birokrātiju. Mums ir patiešām ļoti rūpīgi jāpārdomā uh, visas arī ieviestās tehnoloģijas, vai tās patiešām atmaksāsies. Tā jābūt pasažieriem arī iespējām nopirkt biļeti jau pašā vilcienā bez uzcenojuma, ja runājam par cilvēkiem ar ierobežotām kustībām. Arī eh, šis paziņošanas laiks ir jāsamazina. Pilnībā piekrītu Krāmera kungam. Pieminot uh, force majeure, mēs te nevaram eh, katrā ziņā pieļaut patērētāju aizsardzības līmeņa samazināšanu. Uh, ir jābūt arī labākai harmonizācijai. Es uh, atbalstīšu kolēģi Liberatska priekšlikumu. Paldies, Bāha kungs, jūs runājāt uh, pusotru minūti. Paldies, Andersons kungs, pusotru minūti. Daloja kundze, pēc tam jūs runāsiet. Jā, jā, es jūs neesmu aizmirsus. Andersons kundze, es atvainojos. Sākumā Revolta Lona kundze un pēc tam jūs. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji! Ja mēs runājam par eh, ceturtās dzelzceļa pakotnes eh, ieviešanu, parlamenta un komisijas pozīciju eh, attiecībā uz pasažieru tiesībām ļoti uzmanīgi gaida mūsu pilsoņi. Mums ir jāparūpējas par viņu tiesību aizsardzību. Uh, Es, protams, ļoti cienu mūsu referentu, e, izsaku viņam pateicību par paveikto darbu, bet mēs uzskatām, ka ir jābūt ambiciozākiem runājot par pasažieru tiesību aizsardzību nedrīkst pieļaut, ka regulā nav runāts par reģionāliem vilcieniem, kas arī ir daļa no uh, valsts pakalpojuma. Tas nozīmē, ka aptuveni 90% no pasažīriem netiks iekļauti regulas aptvērumā. Ir ļoti daudz uh, pasažieru, kas katru dienu izmanto vilcienu, uh, lai nokļūtu darbā, lai pēc tam nokļūtu mājās. Uh, Ja reģionālie vilcieni netiks iekļauti regulā, tas viņus skars ļoti sāpīgi. Mums tas ir tādēļ jāiekļauj regulas aptvērumā. Mēs e, patiešām gribam pirmām kārtām rūpēties par e, pasažieru interešu ievērošanu, nevis tikai par dzelzceļu uzņēmumu interesēm. Paldies, un tagad Rikē kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs vēlamies monopolu pārvērst tādā sistēmā, kur pastāv veselīga konkurence, protams, paturot prātā arī mm, patērētāju klientu uh, tiesības. Tā ir visai sana diskusija. Gribēju uzslavēt mūsu referentu. Protams, pasažieriem ir jābūt arī iespējai uh, baudīt sev pienākošās tiesības un privilēģijas. Ir jādomā par labākām un draudzīgākām, vienkāršāk izmantojamām sistēmām. Pievēršoties tādiem praktiskiem as aspektiem, pateicoties digitalizācijai, vajadzētu būt vienkāršāk arī uh, iegādāties transporta biļetes, uh, izmantot dažādas atlaides, ja jūs, piemēram, ceļojat bieži, arī saņemt kompensācijas, ja uh, sabiedriskais transports kavējas. Šādi, šāda, ja tāda to sistēma tiktu ieviesta, būtu vienkāršāk arī um, izsniegt biļetes vajadzētu arī aizliegt to, ka, piemēram, transporta uzņēmumu uzskata, ka, piemēram, um, grafiki, vilciena attiešanas grafiki ir kaut kāds ekonomiskais noslēpums, nu tas pilnīgi nav pieļaujams, ir visai šai informācijai jābūt pieejamai. Jā, uzņēmumiem patiešām ir jākonkurē citam ar citu, bet tas uh, nav attaisnojums, lai uh, nebūtu ievērot caurskatāmība. Tiek daudz runāts arī par um, cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, bet uh, kas tad notiek ar uh, neredzīgiem cilvēkiem un arī uh, vairedzīgiem cilvēkiem? Viņiem ir ļoti grūti bieži vien atrast arī savu vietu vilcienā. Paldies, paldies, Vikei kungs. Andersons kungs, tagad jūs kārta. Paldies. Protams, ka neviens um, neapšāba to, ka Liberatska kungam dzelzceļa uh, nozara ir ļoti tuva. Tas, ko viņš piedāvā, ir ļoti interesanti. Es viņu cienu, bet uzskatu, ka varam būt ambiciozāki. Tādēļ varu piekrist eh, arī tam, ko teica Van Miltenburga kungs un citi kolēģi. Uzskatu, ka pirmām kārtām mums ir jārunā tieši par pasažieri. Eiropas līgumi arī tieši to no mums pieprasa. Jā, pieminam šeit pasažieru tiesības Es gribēju pavaicāt referentam, ko viņš grib ar to visu teikt. Mēs arī no pasažieru tiesību federācijas saņēmām daudzus ēpastus. Tur bija arī pieminēti daudzi referenta grozījumi, tādēļ gribēju pavaicāt Liberācka kungam. Uh, Eh, vai patiešām nevarētu labāk to visu formulēt. Ja runājam par First Major, viņš mēģina īsnībā apgāst uh, Eiropas Savienības tiesas spriedumu šajā sakarā. Man šķiet, komitejai nevajadzētu uh, doties pa šādu ceļu. Tas katrā ziņā tad neatļaut arī izmantot nekādus kompromisus vai zelta vedusceļu, ko piedāvā uh, Eiropas komisiju. Mēs noteikti varam kaut kādu uh, risinājumu atrast, runājot arī par ziņošanu, uh, par paziņošanu, it sevišķi lielās dzelzceļa stācijās. Tas viss ir jādara, jāievieš. Es saprotu, ka mūsu referents ir strādājis pēc labākās sirdsapziņas. Bet Ņemot vērā to, eh, cik maz laika ir palicis eh, grozījumu iesniegšanai, varbūt mēs varētu vēlreiz sazināties ar IMCO priekšsēdētāju, lai varētu labāk arī saskaņot mūsu pozīcijas, ņemot vērā arī pasažieru intereses. Paldies, Andersons kundze. Vēl ir palikušas trīs nedēļas lai varētu vest sarunas par kompromisu grozījumiem. Jums ir tātad gana laika, lai diskutētu telīčkas kungs. Jūs gribējāt runāt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es saprotu, ka laika nav daudz. Tikai gribēju izmantot iespēju pateikt, ko par to visu domā ALDE politiskā grupa. Es īstenībā varu visu pateikt eh, vienā teikumā. Daudz, kas eh, no nu, šajā ziņojumā iekļautā, ir eh, tāda kā regresija, iešana uz atpakaļu. Mums ar Boguslavu vajadzētu apspriesties, Boguslavam vajadzētu sagatavot daudz ambiciozāku ziņojumu, uh, kur patiešām tiktu ņemtas vērā pasažieru intereses un tiesības, lai domātu arī par eh, dažādu transporta veidu, labāku savienošanu, par intermodalitāti, lai varētu ar vienu bīleti arī eh, pārvietoties pa vairākām valstīm, izmantojot dažādus transporta veidus. Paldies! Paldies, Teličkas kungs! Teličkas kungs! Tie ir Žanka, un lūdzu pastāstīt, kāda ir Ekosoka komitejas pozīcija. Trīs minūtes jums paldies, priekšsēdētāji pilsoniskā sabiedrība, ko pārstāv mūsu komiteja, uh, ļoti labi apzinās šī jautājuma nozīmīgumu. Mēs nevaram runāt par uh, pilsoņu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā, ja uh, nav ievērot visu priekšnosacījumu, lai tas patiešām tiktu realizēts. Uh, reguls, regula nav perfekta, tā noteikti ir jāuzlabo. Uh, arī tas, ko piedāvā referents, eh, būtu jāuzlabo. Varbūt, ka vajadzētu um, būt ambiciozākiem uh, arī domājot par visām šīm atkāpēm, izņēmumiem, kas dažreiz man liek domāt par opt-out, ko Eiropas pilsoņi tik ļoti ir noniecinājuši jābūt ir ambiciozākiem. Latiņa ir uh, jāuzliek augstāk, nevis jāpazemi, jāpazemina. Jādomā par valstīm, pilsētām, reģioniem, kur ļoti labi šī likumdošana jau ir īstenota, kur arī ir uh, domāts par pasažieriem ar uh, invaliditāti. Mēs nerunājam tikai par uh, cilvēkiem ar invalīdu ratiņiem. Mēs runājam par visa veida invaliditāti. Esmu arī nedaudz pārsteigts, lai neteiktu šokēts par to, ka mēs nevaram rīkoties uh, pietiekami ātri, ņemot vērā uh, to, ka steidzamība to liek darīt, mums vajadzētu patiešām uh, lēmt ātri un vajadzētu arī sagatavot pozīciju. Noslēgumā gribēju tikai piemetināt priekšsēdētājs kundze, uh, gribētu arī mudināt jūs strādāt ātrāk, uh, Eh, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, strādājiet pietiekami ātri. Mēs runājam par ko tādu, kas ir ļoti svarīgi Eiropas saimnības pilsoņiem. Viņi sagaida to no saviem tieši ievēlētajiem pārstāvjiem. Mums ir jāraida ļoti spēcīgs signāls, lai pilsoņi saprast, ka mēs viņiem esam tuvi, arī domājot par viņu pārvietošanās brīvību. Šī ir mūsu iespēja pierādīt to, ka mums rūp mūsu pilsoņu intereses priekšsēdētājs kundze. ECOSOK jūs noteikti atbalsta šajā kontekstā. Katrā ziņā esam gatavi arī šo atbalstu daudzināt. Uh, Mēs gribam arī pateikt, ka jums ir eh, jādara zināms vēlētājiem. Paldies! Ines, jums, merci, Liels paldies, Eko Sokam! Paldies arī par jūsu milzīgo apņēmību un par jūsu atbalstu. Paldies, Kulon kungs, par jūsu vārdiem nevēroto laiku. Un tagad uh, vārds būs Eiropas komisijai. Aicinu izteikties Elzbieta Kontus kundzi. Jūs vedāt DG Move. Jūsu rīcībā ir trīs minūtes, lūdzu. Liels jums paldies, priekšsēdētājs kundze, liels arī paldies par to, ka šīm failēm piešķirot komitejā tik lielu prioritāru nozīmi. Mēs tiešām jums par to sakām lielu paldies. Es pateicos arī referentam par jūsu ziņojumu. Jā, mums vajadzētu šeit kombinēt pakalpojumu sniedzēju un pasažieru intereses. Tam pilnībā piekrītam, bet kas attiecas, piemēram, uz dzelzceļu uzņēmumiem, tad mūsu priekšlikumā esam redzējuši to, ka mēs eh, vēlamies palīdzēt šiem uzņēmumiem. Mēs uh, piedāvājam, piemēram, to, lai šiem uzņēmumiem, uzņēmumiem būtu mazāks sloks, lai būtu infrastruktūra pārvaldītāji, arī lai būtu stāciju pārvaldnieki un arī biļešu pārdevēji, kas piedalās šajā dzelzceļa uzņēmuma slogā. Es nedomāju, ka te mēs būtu gājuši tālāk par mūsu pasažiertiesību likumdošanu. Gluži pretēji. Mēs uh, vēlamies šos noteikumus, kas ir paredzēti ceturtajā dzelzceļa pakotnē, tur arī saglabāt, bet noteikumi, kuri tur nav, kas tur trūkst, bet kas ir nepieciešami pasažieriem, nu, piemēram, koordinējošais uh, šīs ārkārtas plāns starp visiem operatoriem, tas ir ļoti svarīgi lielu pārāvumu gadījumā. Tas nav atregulēts un šai kontekstā tas ir nepieciešams. Piekrītam arī tam, ka ir nepieciešams uzlabot uh, cilvēku tiesības uh, cilvēkiem, kuriem kuriem ir cilvēki ar invaliditāti, ar kustību traucējumiem. Īpaši mēs piedāvājam regulējumu attiecībā uz apmācību. Tas ir aizsīs debātas. Mūsu ideja bija tāda, ka vēlamies piedāvāt tieši to pašu, kas ir gaisa transporta jomā, ka apmācam ne tikai cilvēkus, kam ir tieši saikne ar šiem cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī apmācam tos, kas piedalās uh, dzelzceļa uzņēmuma pakalpojumu sniegšanā. Uh, Ir jādomā par šiem cilvēkiem ar invaliditāti, ir jādomā cilvēkiem ar ierobežotu, ar, ar, eh, ar ierobežotu mobilitāti, ar kustības traucējumiem. Te ir runa par eh, budžetu paredzēšanu, par uh, arī uh, telpu dizainu un tam līdzīgi. Tas ir ļoti svarīgi no šādās dažādiem aspektiem. Force mažors. Jā. Uh, Eiropas Savienības tiesa ir eh, noteikusi, ka CIV noteikumi īsti neatbilst mērķim, jo tur galvenokārt tiek runāts par kaitējumu un nevis par kompensāciju. Uzskatām, ka CIV eh, noteikumi šeit eh, nav atbilstīgi. Mēs gribētu arī sniegt pieredzi, kas ir dzelzceļa pasažieru tiesībās. Mēs negribam milzīgu tagad judikatūru, kas in, kur tiks interpretēts, kas ir ārkārtas apstākļi, kas nav ārkārtas apstākļi. Tādēļ vēlamies ļoti skaidrus un arī ierobežotus izņēmumus. Tad, tad vairāk tas ir saistīts ar o, uh, nekontrolētiem apstākļiem. Uh, Eh, kur cilvēks, eh, ko nerada cilvēks, nu lūk, un eh, tas ir arī, arī jūras un arī autobusu regulējumā. Mēs vēlamies šeit vienlīdzīgas spēles noteikumus, vienlīdzīgas noteikumus, kur īstenošana ir vienkārša. Tālāk runājot par uh, citiem minētajiem jautājumiem īpaši jau noteikumi par šo ticketingu vai par šo vienu biļeti ir jāpasaka skaidri, ko šeit saņem pasažieris. Mēs vēlamies, lai pasažieris pieņemtu informētu lēmumu. Nē, šī nav vieta, kur mēs tagad atrunāsim pašu šo biļešu sistēmu. Nē, par to jau runāts ar tajā dzelzceļa uh, pakotnē. Ja pasažieris uh, tad pasažierim ir jāsaņem šīs šāda veida pakalpojums, to viņš arī sagaida, un tad tas būs arī dzelzceļu uzņēmuma pārziņā, paskaidrot pasažierim, kādu biļeti viņš ir iegādājies. Ja netiek veikta šāda informētība, tad ir jāizsniedz šis route ticketing, jāsaņem uh, viena biļete, kas ļauj viņam izmantot dažādus šos transports ilgā garā maršrutām te arī šajā kontekstā ir uh, šīs uh, pierādījums sloks. Un cerams, ka ar šo noteikumu mēs palīdzēsim arī pasažieriem, kur gadījumā, kad nav skaidri noteikumi, viņus aizsargā pasažiertiesību likumdošana. Un tieši arī šīs uh, biļešu sistēma. Paldies! Paldies! par jūsu sacīto. Tagad vārds eh, Liberātska kungam. Divas minūtes. Es zinu, ka tas nav daudz, bet mums vēl būs iespēja to vēlreiz apspriest. Varat reaģēt uz to, ko teica arī eh, ekonomiskās eh, sociālo lietu komitejas pārstāvs un komisija. Paldies, priekšētājs kundze. Varbūt ietaupīšu laiku, jo es nevarēšu reaģēt pilnīgi uz visiem komentāriem. Man arī ir ļoti svarīgi tas, lai visi tiktu iesaistīti, jo šī regulē ir ļoti svarīga. Te mēs runājām par simtiem miljonu iedzīvotāju un par miljārdu uh, pasažieru. Tad arī visi vēlas šeit strādāt kopā, un liels paldies par šo. Es domāju, ka mēs visi esam vienā uh, Uh, frontē visi uh, norūpējušies par pasažieru interesi, varbūt tiešām vairāk runāt šeit par klientu orientāciju, nevis par tik daudz pasažieriem, jā, par piekļuvi, par līdzsvaru uh, starp uzņēmumiem un klientiem. Sociālistu pieeja, nu man tas nav gan jāsaka, bet Kristīna Revo. Uh, Arī to jau paudu sociālistu vārdā un arī piekrītu šim viedoklim, kas attiec uz sociālo pieeju. Un visbeidzot, paldies par jūsu jaukajiem komentāriem. Jā, vēlamies iet strādāt šeit kopā. Labāks dzelzceļš vai cilvēkiem, augošs dzelzceļš, lielāka arī saskanība Eiropas līmenī. Lielas jums paldies! Paldies, Liberācka kungs! Un tā tad uh, grozījuma iesniegšanas termiņš 27. mārts, pulkstens 11. Atgā, man vēlreiz atkārtoju, viss piefiksēja. Labi. Nu tagad turpinām. Turpinām ar uh, Komisijas ziņojuma Eiropas parlamentā padomē Eiropas ekonomikas sociālo komitejai par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta starp posma novērtējumu. Investējot ilgtspējīgās un ilgtspējīgās ilgspējīgos uh, infrastruktūrās Eiropā. Šis uh, jautājums mums ir ļoti svarīgs mums, transporta komitejai. Līdz ar to ļoti svarīgi arī tikt informētiem par sasniegtiem rezultātiem līdz šodienai. Ja kolēģi vēlas diskutēt, nu, nav mazvēl jēkums, lūdzu. Iziet no zāles, paldies! Tā tad ir svarīgi mums arī iepazīties ar līdz šim sasniegto, ir svarīgi arī diskutēt, gūt mācības no šī izvērtējuma, sagatavojot nākamo eh, finanšu periodu, nākamo daudzgad finanšu schēmu. Mēs zinām, ka tas būs izšķiroši, lai varētu turpināt TNT eh, eh, projektu. Es sveicu mūsu vidu Olivijais Jākungu. Labdien! Jūs esat no Dežī Mūv. Paldies par to, ka esat ieradies. Tagad došu vārdu jums. Jūs tad varat nākt lajā ar savu prezentāciju. Ļoti uzmanīgi to noklausīsimies un pēc tam debatēsim. Jūsu rīcībā tas minūtes šai prezentācijai prezentācijai. Lūdzu, vārds jums! Liels paldies priekšētāji, liels paldies par mums doto iespēju jūs iepazīstināt ar CEF starposmu izvērtējumu, ko komisija pieņēma dažas nedēļas atpakaļ. Tā mērķis ir uh, izvērtēt pirmo uh, trīs ar pus gadu projektu īstenošanas uh, rezultātiem. Un, kā jūs arī teicāt, gūt mācības nākamajam periodam. Šajā ziņojumā mēs runājam par transporta enerģētiku un digitālo pusi, es vairāk koncentrēšos tieši uz transporta komponenti. Sākšu ar dažiem skaitļiem. Kas šeit ir svarīgi? Būtiskākais ir tas, ka esam diezgan daudz tikuši uz priekšu programmas īstenošanā ja mums būtu jākoncentrējas uz vienu skaitli, tad ir ceturtā uh, kolona kreisi 20, 95% jau ir piešķirti paredzēt šo grantu, un tad mēs redzam, ka 95% no budžeta jau ir piešķirti šiem grantiem. Tas ir noticis pēc 3,5-4 gadiem īstenošanas. Un tad īstenošanā eh, tas nozīmē arī budžeta eh, apropriācijas un maksājumus. Te runāja par budžeta apropriācijām tie 40% un maksām apropriācijas 16%. Es īpaši minu šo otro 40% skaitli, lai norādītu uz to, ka mēs pārvādām budžetu tā, ka Mēs uh, progresīvi varam šīs apropriācijas noteikt uh, katru gadu atsevišķi, balstoties uz uh, katras rīcības progresu, cik tas tālu ir attīstījies, lai at varētu paredzēt papildus finansējumu, ja tas ir nepieciešams un kur tas ir nepieciešams. Pie tā vēl atgriezīšos. Runājot par budžeta piešķīrumiem, kā jūs zināt, CEF regula visai plaši nosedz transporta infrastruktūras jomu un arī definē skaidrs prioritātes. Jūs redzat, ka pārobežu programmas dimensija ir ārkārtīgi būtiska 66% no visa budžeta tieši ir atvērts šim um, centrālā tīkla koridoram, tad ir vēl pana Eiropas digitalās sistēmas, e RTMS, tur ir vairāk kā miljards, sesars 1,3 miljārdi un liela budžeta daļa tiek atvēlēta pan Eiropas tīklu dimensijai. Tad vēlētos arī norādīt uz to, ka no visām šīm prioritātēm mums ir arī vēl inovācijas, uh, Tās arī ir ievērojami attīstījušās pēdējo mēnešu gada laikā, kad arī mēs organizējām konkursu inovāciju jomā alternatīvās degvielas mm, sektorā, un noteikti šī budžeta daļa pieaugs mēs nonācām pie secinājuma, ka būs nepieciešams reorientēt, pārorientēt budžeta īpatsvaru, ko un kā nosekt. Un šeit vispārstāguma arī dekarbonizācija, digitalizācija ir ļoti svarīgi elementi. Tālāk finansējums transporta veidam ka arī nav nekādu pārsteigumu. Mēs redzam, ka tas ir izriet no CF atbalstiesības noteikumiem, proti, ka uh, lauvas tiesa budžeta tiek atvēlēta dzelzceļa infrastruktūrai un arī iekšzemes ūdens transportam. Sauzeme, sauzemes transports, gaisa transports ir cieši saistīti ar digitālajiem aspektiem par tiem elementiem, kas uzlabo šo eh, transportu veidu efektivitāti. Tas pats arī attiecas uz jūras transportu un multimodālo transportu. Tad tiešām varam skaidri te norādīt, ka eh, viss CEF budžets galvenokārt tiek atvēlēts eh, ilgtspējīgam transportu veidam. Tālāk runājot arī par papildinātību ar citām Eiropas programmām, tas ir arī skatīts izvērtējumā. Te galvenokārt man būtu jākoncentrējas uz uh, programmu, kas iet roku rokā CEF, tās ir kohēzijas fonds un RDF. Uh, tie abi ir vistuvāki CEF programmai. Skatot skaitļus, piemēram, atbalsts šim uh, centrālajam tīklam, uh, Te mēs runājām par 40 miljārdiem visā šī perioda laikā. 23 nāk no CEF, vispārējais nāk no kohēzijas fonda 13 un no RDF 4. Lielākajā daļā gadījumu tas liels problēmas nerada attiecībā uz papildinātību vai pārklājumu, jo CEF galvenokārt koncentrēs uz pārobežu elementu, uz dzelzceļu, kamēr kohēzija un RDF, protams, finansē arī vēl citas tīkla daļas. Bet runājot tieši par dzelzceļu, ir tā daļai pārklāšanās, kas ir jāņem vērā. Papildinātība arī tiek nodrošināta programmēšanas laikā, un tad ir atlases process. Tur strādājam ar kolēģiem arī no reģiona ģenerāla direktorāta. Arī strādājam par noteikumu konverģenci, lai nu kā izvērtējumā mēs esam mm, secinājuši, ka te noteikti varam vēl uzlabot lietas. Un daži vārdi par finanšu instrumentiem, papildinājums ar EFSI C finanšu instrumenti tātad bija vispirms pieņemti, pēc tam tika pieņemts FC finansējums, tad tas arī noveda pie tā, ka daudz projekti ir at attīstīti CEF un tālāk tad tie tika attīstīti FC kontekstā. Par mācībām, kā jūs zināt, tad tagad mēs domājam par to, ka varētu apvienot dažādas finanšu instrumentus vienā fondā komisijas līmenī. Tad, nu, sākām ar specifiskiem instrumentiem, pēc tam EFSI, tad nākamajā periodā mēs jau varētu runāt par kādu vienotu lielāku instrumentu. Par atbalsta veidiem. CEF galvenokārt ir instruments, kur tiek izmantoti granti. Uh, Tad tā ir šī vispārīga um, vē, šī aploksne un arī kohēzijas uh, finansējums. Tālāk liela projekta ļauj arī optimizēt uh, budžeta izmantošanu. Tas ir vai nu izmantot vai uh, neizmantot princips. Kā es teicu, mēs jau projekta sākumā neparedzam visu granta summu, līdz ar to procesa gais, gaitā mēs varam veikt korekcijas, varam ieviest dažādu grantu nolīgumu izmaiņas, un ja mēs grozām šo vienošanos, šo grantu vienošanos, mēs varam samazināt arī grantu summu gadījumā. Nu jā, ja redzam, kā projekts uh, nevar um, pilnībā. Um, Tad, tad uh, arī uh, apgūt visu šo naudu, un tad varam veikt nepieciešamās izmaiņas. Ļoti svarīgi, ka šis use it or lose it, vai nu izmantot, vai zaudēt naudu, ka šī ir nauda, kas atsevišķā projektā netiks izmantota. Vai nu tad, tad tiek izmantota, vai arī visi to zaudē, vai arī izmantojam to programmas eh, interesēs, programmas labā. Tad es jau arī minēju to, ka CEF Eh, bija tā kā pirmie instrumenti, šie finanšu instrumenti, un tālāk ir attīstīts EFSI no 2015. gada. Tad arī mēģinām šo sajaukšanu, šo blendingu, eksperimentējam arī ar to. Mēs šeit apvienojam dažādas finanšu avotus, arī privāto finansējumu. Decembrī būs bija tātad pirmais šāda veida konkurss, un tad, nu, mācība ir tāda, ka piedalījās ļoti daudz nacionālās uh, bankas, šīs attīstības bankas, kas piedalījās arī ar savu finansējumu, arī ar privātu un ne tikai. Tālāk par sasniegto. CF rezultāti, protams, mēs nedrīkstam skatītos atsevišķi, jo te ir jāņem vērā TNT politika, ja nebūtu tās programmēšanas un darbs pie koridoriem, koordinācijas jomā. Tas viss ļauj izveidot ļoti spēcīgu projektu, ko pie kā tālāk var strādāt CEF. Un viens no šiem elementiem ir konkurētspējas atlases process. Tagad ir vairāk pieteikumu iesniedzēji projektiem Un tas ir ļoti labi, mums tas ļoti patīk. Mums patīk, ka ir vairāk projekti, jo tas ļauj arī padarīt projektus konkurēt spējīgākus, izvēlēties nobriedušākus projektus un izmantot tur Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Nu, tas arī ir galvenais uh, vārds, ko vēlos šeit minēt, arī se, izdarot secinājumus par izvērtējumu. CEF noteikti ir instruments kas ir ļoti labi ierakstījies Eiropas Savienības politikas mērķos - digitalizācija, dekarbonizācija, arī savienošana. Koncentrējamies uz tiem projektiem, kuri citkārt nesaņemtu finansējumu dalībvalsts līmenī vai arī to nefinansētu tirgus. Un tajā mēs runājām par uh, Eiropas uh, Savienības uh, interesēm. Uh, Un noslēgumā gribu atgādināt, ka, protams, lielā mērā mēs vēl esam īstenošanas fāzē. Pašlaik ir atvērti divi konkursi par CESAR aviācijas jomā. Tas ir atvērts līdz 12. aprīlim. Un tad ir vēl otrā fāze šim jauktajam finansējumam līdz 12. aprīlim arī. Uh, Eh, kur koncentrējamies uz alternatīvo degvielu. Un visbeidzot, mēs gatavojam arī 2018. gada konkursu, kuri tika izmantots atlikušais grānta finansējums. Koncentrēsimies te uz digitalizāciju, sagatavojot trešo mobilitātes pakotni. Tad, nu, visi šie elementi, CEF attīstība nākamo gadu laikā būs arī TNT dienu debašu centrā. Tas notiks Ljubljana mm, aprīļa beigās. Liels paldies! Paldies priekšsēdē, paldies par prezentāciju. Sāksim debatas. Katram būs divas minūtes, lai izteiktos. Lūdzu, Vanda Kampkungs. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju sirsnīgi pateikties Eiropas komisijai par šo ļoti skaidro, izsmeļošo prezentāciju. Es ceru, ka kungs jau ir rezervējis eh, sev istabu viesnīcā Ljublinā. Mēs to esam izdarījuši. Es labprāt gribētu arī ar šo prezentāciju iepazīties uh, papīra formātā esmu vecmodīgs cilvēks, man patīk arī prezentāciju izlasīt, pāršķirstīt, eh, labi apskatīt attēlus. Aila Sendersas kundze, kas eh, bieži vien ar mani ir viens prāts, mani atbalsta arī šajā lūgumā. Tagad jautājumi. Es nesaprotu, kāds tagad ir šis um, cef uh, pavairošais reizinātājs kas tiek izmantots. Jā, es saprotu jūsu priekšlikumus, bet ir jādomā arī par šo reizinātāju, par šo vairojošo faktoru. Vai EFSI tur var izmantot un citus instrumentus? Jūs runājāt par 27 miljārdiem eiro, kas ir izmantoti, bet kā tad ar reizinātāju? Otrkārt, use it or lose it. Vai šim principam arī ir kāds konkrēts grafiks? vai ir noteikts termiņš, kad nauda tiek eh, atskaitīta atpakaļ, ja tā netiek izmantota. Un vai tad šī atkal, vai šī nauda atkal nonāk eh, kopīgajā budžetā. Pirmām kārtām, kad tad eh, jūzit to lūzit beidzas, un otrām kārtām, vai šī nauda nonāk atpakaļ un kā mēs to varam izmantot. Priekšstādātāji kungs, kundze, urban, urbāns. Mēs uh, esam jau kaut ko paveikuši pilsētā vai nē? Jo pilsētu vides uzlabošana arī ir zināmā mērā Eiropas politiķu jaunais izaicinājums. EFSI Mēs visu laiku slavējam EFSI, bet vai komisija varētu pastāstīt, kas tad gal galā ir sasniegts? Kāds ir CEF um, reizinātājs, varu to sasaistīt arī ar EFSI. Visi daudzina, EFSI sajūsminās par to, bet tā īsti konkrēts taustāms rezultāts vēl nesam redzējuši. Es saprotu, ka komisija šo prezentāciju arī uzskata par tādu labu stimulu vai motivāciju nākamajām sarunām par DFS, jo, protams, šie skaitļi ir acīs lēcoši, ko eh, MUV ģenerāla direkcija par to domā. Paldies! Merci beaucoup, monsieur. Paldies! Eh, Vandērs Kampa kungam nākošais runātājs deputāts Hercogs. Nu, to izklāstījis Sajala Senders kundze. Inesa jau Senderē. Paldies, priekšsēdētāji! Es augstī novērtēju komisijas piedāvāto prezentāciju un pirmkārt vēlētos atbalstīt to, ka mums vajadzētu prezentācijas papīru, lai to varētu izmantot otrkārt. Degāmuv darbinieks norādīja, ka ir nepieciešams vairāk līdzekļu, lai varētu izdarīt e, izvēli saskaroties ar budžeta strīdiem. Mēs e, visi piekritīsim, ka mums var būt vairāk projektu nekā līdzekļu. Šobrīd problēma ir tā, ka ne tikai mums ir nepietiekami esošiem projektiem, no to varbūt pat vēl mazāk. Un es domāju, ka ar to jau mēs varam eh, sākt teikt, ka mums vajadzīgs tik daudz līdzekļu, cik projektu. Treškārt, pār abiem aicinājumiem, kas ir gaidāmi uz 18. gadu par 450 miljoniem, tomēr būtu jāzina, vai vidusposma pārskatā, kā tas parasti notiek, ir iekļauti tie fondi, kas nav izmantoti. Ja tas tā notiek, tad notiks kā pagājušo reizi, kad bija beigās runa par aptuveni miljārdu, jo šajā pēdējā aicinājumā mēs jau varētu sagatavot, kā tas bija pagājušo reizi, nākotnes izaicinājumus, tos, kas attiecas nākošo budžetu. Tagad par nākotni runājot. Mēs uzklausījām. Un tā būtu daļa no atbalsta valdībām, tas attiecas uz iespēju atsevišķos gadījumos palielināt Eiropas līdzfinansējumu līmeni. Tas nozīmē tos fondus, ko mēs iegūsim, ka uh, mēs varētu iet tālāk par 40% Eiropas finansējumu lieliem specifiskiem projektiem ar augstu pievienoto vērtību. Šo aspektu mēs varētu padziļināt. Otrkārt, pagājušā reizē mūsu trīspusējā pasākumā transports, eh, telekomunikācijas, mēs aicinājām veidot sinerģiju starp trim nozarēm, jo e, transports attiec uz jaunām enerģijām, degvielām, digitalizācijā e, tā skaitā, un es vēlējos jautāt komisijai, vai šis pēdējais aicinājums pēc e, vidusposmas pārskata Vai šeit mēs varam rēķināties ar ceturto sinerģijas pilāru, kur mēs varētu iestrādāt eh, fondu jaunajām infrastruktūrām, jaunajām degvielām, transporta līdzekļiem? Piemēram, pagājušā Strasbūras plenārsēdē piedāvāja Ertugungs bija runa par 24 miljardiem ir jāveic priekšizpēta, protams, tas ir jāapstiprina, bet ir iespēja e, pāriet pie ceturtā pīlāra sinerģijas, kur mēs varētu uh, iekļaut šīs infrastruktūras. Un visbeidzot, vai komisija varētu mums sagatavot pētījumu par to, ko mēs atgūstam no tā, ko no, no citiem fondiem, no FC, no citiem. Uh, lai visā šajā zvaigznājā mēs varētu skaidri saprast, kādu atdevi mēs gūstam transporta ziņā no tā, ko mums ir eh, iedevies investīt ar, eh, un izveidot refsi ar struktūra fondiem un kāda šeit ir atdeve. Paldies, Sajēla Senderei. Jūs varējāt izmantot eh, Izmaila runas laiku, kur viņš jums dās neatdeva. Tas nozīmē četras minūtes tēriška kungs, divas minūtes vārds jums. Paldies. Ņemot vērā to, cik ilgi runāja kolēģis, neesmu pārliecināts, ka iekļaušos, bet centīšos. Katrā ziņā komisija, kāda strādāja pie šiem tekstiem, es piedalījos konsultāciju procesā, un es ceru, ka tas būs panākums stāsts. Ir divas iespējas saņemt šo pētījumu aprakstošo ar daudziem skaitļiem un skaistiem procentiem piešķiršanā un, maksais, un, un saistību un maksājuma apropriācijām un grafikiem, kas ir ļoti labi, bet ir vēl labāks veids un tās būtu nopietnas novērtējums. Ja mūsu mērķi ir dekarbonizācija, digitalizācija un uh, savienošanu, tad kāpēc mums ir jāizmanto šie paši līdzekļi? Manuprāt, budžeta lemēja iestāde un sabiedrība vēliesies zināt to, kā mēs esam labāk, veidojuši labāku savienu, savienojamību un kādas ir, um, ko mēs sagaidām. Tas pats attiec uz digitalizāciju. Ziņojumā nekas nav un nekas nebija arī prezentācijā. Tā ir pirmā piezīme. Otrā piezīme par sinerģiju ar citiem finanšu uh, finansēšanas veidiem. Mēs redzējām skaidru attēlu, bet kāds ir novērtējums, kā tas darbojas ar kohēzijas fondiem. Vairāk kolēģi pieminēja FSI. Uh, un tāpat privāta kapitāls, kas dod augstāku pievienoto vērtību un kurā kombinācijā. Un vismaz kādu norādu vajadzētu šeit, tā, tas netiek minēts. Mēs gaidījām, ka TNT izmanto līdzekļus, bet kāds rezultāts būs eh, papildus tam, ka šie ir 66%. Kāds būs rezultāts? Cezāri, mēs zinām, ka tas ir ar labu sniegumu, bet kāds ir politiskais novērtējums un noslēgumā priekšsēdētāji, manuprāt, šīs ir labs ziņojums pēc pagātnes standartiem, bet mums ir jāveido ziņojums, kos paredzētu nopietnu novērtējumu, ņemot vērā kritērijas un mērķus, ko ir nospraudusi komisija ar skaidriem aprakstu un kvantificēšanu. Tas man pietrūks, tas komisija ir jādara labāk, ja tā vēlas nākt eh, būt spēcīgās pozīcijās runāt par nāk, nākošo DFS. Paldies, Tēličkas kungs, nākošais runātājs deputāts Dālundē. Es izteikšos īsi. Mans jautājums attiec uz Eiropas pievienoto vērtību. Um, dalībvalstis var neņemt vērā investīcijas infrastruktūrās. Līdz ar to, kā mēs ieviesim kritērijus, lai ar Eiropas līdzekļiem varētu finansēt tās infrastruktūras, uh, ko nefinansē infrastruktūras un lai veidotu robustu Eiropas tīklojumu un varētu nodrošināt pārrobežu uh, transporta iespējas. Paldies, Dalundi kungs. Nākošais runātājs Dominīks Rikijos divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es jūs pārsteigšu, bet es nerunāšu par. Eiropas starp savienojuma uh, uh, mehānismi. Rezultāti ir eh, rezultāts, mēs redzējām no prezentācijas, bet tālāk ir ilgtermiņa projekti, kas ir uzsākti pirms vairākiem gadiem un ir šobrīd grūti nāklājā ar galīgiem operatīviem rezultātiem, ko, eh, projektos, kur praktiski neviens nav līdz galam nobeigts. Par mehānismu runājot. Atcerēsieties, ka Connecting eh, Europa iespējas ir instruments finanšu pārvaldībai, kas netika papildināts ar līdzekļiem. Tā tad, ja jūs ņemsiet eh, iepriekšējo finanšu ietvaru, tad būs operatīvās aģentūras plus 11 miljāni, ko mēs paņemsim no cita fonda un novirzīsim eh, specifiskā instrumentā. Ir manīsies pārvaldība. Nauda klāt nav nākusi. Un tas eh, bija ar saviem rezultātiem. Tāpēc esmu īpaši nožbažījies par šīm lietām. Tad, kad es dzirdu, jūs sakām, ka vajadzētu uh, ar FC veidot vienotu finansēšanas instrumentu, kas no komisijas pāriet uz EIB. Eh, savukārt, es domāju, ka ir jārīkojas pilnīgi otrādi. Manuprāt, starp savienojumu mehānismu kvalitāte ir pateicoties komisijas centralizētai pārvaldībai, projektu atlasēji atkarībā no kritērijiem un Eiropas pievienotās vērtības. Savukārt ar EIB mums ir pilnīgi pretēja pieredze, un rezultāts ir uh, visai transporta ziņā tāds, kas liek vilties. Un es domāju, ka ne, vajadzētu iet nevis no cēju uz FC, bet no FC uz cēju. Un tādā veidā mēs varētu attālināties no AIB pārvaldības. Esmu pārsteigts, ka komisija investīcija bankas pārvaldību atbalstu. Tas man nav izpr izprotams. Lai mēs nonāktu līdz šim rezultātam. Un teikt, ka, sakot, ka šis ir lielisks instruments esošajā finanšu ietvarā, es gribētu zināt, ka kāds rezultāts ir tikai kvantitatīvs. Es tomēr esmu optimistis, bet vai būs ot, ot, nākošā versija Connecting Europe? Un vai vajadzētu uzlabot vai grozīt vai, vai saglabāt vai mainīt esošo regulējumu vai ieviest eh, trešās puses pārvaldību finanšu instrumentu. Turklāt blending ideja aizstāvēja jau parlaments pagātnē, tā nebija sākotnē komisijas doma. Par to mēs runājām ar vicepriekšsēdētāju Katainen jau. Un attiecības starp TNT aktualizēšanu un Connecting Europe nākošo versiju, kurā brīdī jūs, prāt, šie jautājumi varētu tikt eh, pārskatīti. Mani jautājumi attiec uz nākotni, kad mēs nezinām, cik daudz līdzekļi mums būs mazāk, bet ko jūs darīsiet ar šo regulējumu, kā jūs to uzlabosiet un kā jūs to saskatāt ņosit ar absorpciju finanšu instrumentiem. Paldies, Rīgai kungs. Jūs neievērājāt sev atvēlēto runas laiku. Nākošais runātājs Luis de Grandes uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji. Paldies komisijai par um, pie, Eh, atskaiti, manuprāt, piemērot to pienākošos par to, kā. Ka tiek novērtēts eh, Connecting Europe mehānisms, kurš tika publicēts eh, februāra vidū. Pēc trim gadiem CF piemērošanas ir būtiski noskaidrot, kā viss darbojas, to mēs eh, šo informāciju mēs saņēmām un kādā veidā pārskatīšana dot iespēju iekļaut jaunus projektus. Tas bija mazliet kā augsta. Ūdenšalts. Uh, attiecībā uz to, ka ir vairāk projektu nekā resursu, bet eh, tas ir jautājums, kas ir jāatrisina tālāk par vidusposmu pārskatu. Ir jāseko tām, lai uh, Eh, prasības varētu tikt izpildītas. Es varu iedomāties, ka dalībvalstīm jauni projekti eh, Spānijā ir jauni centieni varētu norunāt par, pāro, runāt par pārobežu um, savienojumiem, savienojumiem ar Galiciju, ar Portugāli. Tāpat tādi uh, transporta koridori, kas iekļauj Atlantijas tīklu. Tāpat ir jārunā par uh, pasākumu grozīšanu, pārtraukšanu vai atjaunošanu. Gribu runāt par atsevišķām lietām, kas, manuprāt, ir būtiskas dalību valstīm. Šeit ir runa par CF ins, e, regulu no 2010. gada, kas paredz iespēju koridorus mainīt. Tas dod jau iespējas e, veidot jaunus pasākumus, ja ir pieejami resursi, kāda ir termiņa, kāda ir kritērija un kādas ir reālās iespējas formulētos prasījumus apmierināt. Paldies! Paldies, Degrandes kungs! Un arī es pieteicos Komisija ir sagatavojuši izvērtējumu kā ļoti pozitīvu starp savienojumu mehānismam un, un no kvantitatīva viedokļa tā tas ir budžeta izpildē. Mēs runājam par daudziem projektiem, kas gaida finansējumu un jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka tas ir panākums tās, bet ir kvantitatīvi. Tālāk, ja mēs runājam kvalitatīvi, tad es kritiski izturētos pret lielu projektu finansēšanu un caurskatāmību attiecībā uz um, parlamentu un pilsoņu skatījumu. Kolēģi, jūs zināt, ka. Esmu nosūtījusi vairāk kārtīgi. Répondu, bah non, vous allez... Uh, lūgusi informēt mūs par Lienas Turīnas eh, eh, savienojumu finansēšanu. Un, manuprāt, šeit komisijai ir jābūt paškritiskai, lai labāk pārvaldītu savus līdzekļus nākošajam periodam. Tas ir svarīgi, jo tomēr. Tās ir politisks projekts, ko komisija vienmēr ir aizstāvējusi visos līmeņos, visās instantēs. Tā bija Tallinas programma, un es aizstāvēju šo budžetu ar visiem spēkiem. Un tagad es gribētu aicināt domāt par kvalitatīvo, nevis kvantitatīvo pusi, jo mēs gaidījām par lielu pievienoto vērtību un uh, tā tālāk, bet eh, arī ne tikai runa ir par savienojamību, bet arī par dekarbonizēšanu, kas ir ļoti nozīmīgs jautājums, bet par to jūs daudz nesat runājuši, tāpēc, ka mēs šajā komitejā esam nobažījušies pār Brexit un pār ietekmi uz eh, vispārīgo budžetu. Jūs runājat par infrastruktūrām, kas ir jā. Uh, modernizē, jāpiemērojas eh, eh, digitālajām prasībām, bet tālāk par EPSI runājot atgādinu, ka tā ir nopietna daļa transporta komisijas eh, budžeta un mūsu prāt ir skandalozi, ka tikai 9% projektu tiek piešķirti saņem finansējumu Tas nav normāli, tas ir mans sauciens no sirds dziļumiem. Es esmu pārliecināts, ka mēs tiksimies Ljubļanā, bet atgādinu, ka transportam ir jāņem vērā steidzamā situācija, pilsoņu intereses, planētas jautājums un treškārt mobilitātes aspekts un ceturtkārt runājot par finanšu instrumentiem kuri ir jāpiedāvā. Veiksmi darbā komisijai. Sijā kungs, es atkal dodu vārdu jums, lai jūs varētu sniegt atbildes kolēģi uzdotajiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Mēģināšu sniegt atbildes, protams, desmit minūšu prezentācijā nevar iekļaut visu, kas ir uh, izvērtējumu ziņojumu. Tomēr pasvītrošu to, ka nevar runāt par rezultātu pēc diviem, trim gadiem, kad projekts ir sācis darboties. Atsevišķi ir at, projekti ir atlasīti 14. 15. gadā, sākuši darboties 16. un šeit ir tas pārējais laiks, jo Eh, vidusposma pārskats eh, var um, norādīt tikai uz projektu uzsākšanas fāzi, taču nebūtu uh, taisnīgi atskaitīties par visa projekta darbības rezultātiem attiecībā uz izaugsmu, uz CO2, un tāpēc ir uh, jāņem vērā pārdimensionēšanas elements par šādu izvērtēšanu runājot, un tas attiecas pilnīgi noteikti uz jauno. Uh, Eh, programmu, kad mēs eh, jauno periodu, kad mēs veidosim stabilākus rādītājus tam, ko mēs vēlamies novērtēt vidusposmā un ko programmas beigās. Pār reizinātāju efektu Šeit sākuma punkts ir līdz finansēšanas sriezība. Mēs zinām, ka tas iet no 20 līdz 50 procentiem, un vidēji mēs varētu runāt par 30, 40, kohēzijai tie ir 85 procenti. Tas dod priekšstatu par efektu investīcijām, bet svīra ir tikai daļa no visa, jo par svīru mēs varam runāt tāds, jā, ja šis projekts tiktu cit, finansēts citādā veidā. Lielākajā daļā gadījumā bez pašatbalsta projekts vispār netiktu īstenots vai tiktu īstenots daudz vēlāk. Tāpēc svira ir viens efekts, bet projekta īstenošana varētu būt būtiskāki nekā vienkārši svirs jautājumi. Tālāk par jūzit un lūzit eh, aspektu, vai izmantot to, vai zaudēt. Tā kā mēs neparedzam visu summu, kas ir eh, paredzēta granta nolīgumā, mēs varam izmantot šīs saistības citiem projektiem, piemēram projekts, kuram jābeidz 21. gadā. Tas tiks pagarināts, jo tas ir iekavējies, bet papildus tam tas var saņemt, mēs pilnīgi droši zinām, 20% summas no granta vienošanas, kas e, pārsniedz iespējamos termiņus. Ja mēs nevaram rīkoties, mēs atstājam summu granta nolīgumā, un nauda atgriežas dalībvalstī. Ar Jūzits uh, un Orlūzits mēs grozām granta nolīgumu, mēs ņemam vērā to naudu, ko nevarēs absorbēt, un iekļaujam to jaunā darba programmā jaunam aicinājumam. Mums ir iespēja to iekļaut eh, jaunā programmā, un mums pēdējais datums šajā periodā tas būtu 21. gada sākums, kad varētu um, nākt klajā ar pēdējo noderīgo aicinājumu. Uz to brīdi mums ir jābūt skaidram skatījumam un iespējams jāorganizē vairāki uh, atplūdes aicinājumi, un tāpēc mūsu izpildu aģentūra šogad veids padziļinātu portfeļu pārskatījumu, kā jau tas bija priekšējā periodā, visām programmām un darbībām, protams, koncentrējoties uz plašākajām, lai izvērtētu to, kā, ko tās mm, patērēs vai nepatērēs, patērēs šī perioda laikā, lai nākošā uh, gadā jau mēs varētu nākt klajā ar pirmo grozījumu pilni, samazināt grantu vienošanos summas un iekļaut eh, finansējumu jaunos saicinājumos. Mums ir jāņem vērā 5% noteikums, bet arī mēs sagaidām, ka būs vairāk atplūdes nekā nepieciešamā summa, tad mums būs arī daudz gadu aicinājums 19. vai 20. gadā atkarībā no summām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Eh, to ir svarīgi izprast, un tas attieksies uz nākošā gada beigām. Tālāk par sinerģijām. šīs jautājums tika iekļauts diskusijās, jo tā ir viena no jomām, kur izvērtējums parāda, ka mēs nestrādājam. Visai labi, jo trīs sektoru aspekts ir jāņem vērā. Un šīs aspekts nedarbojas, tas mums ir jāmaina uz nākošo periodu. Mums ir jārīkojas elastīgāk, lai mēs varētu nodrošināt patiesu sinerģiju. Un mēs eh, piekrītam nozaru no kolēģiem, un tas attiec uz CF uz nākošo periodu. Par EFSI runājot. Iespējams, ka es neicēju, neizteicos skaidri un par to atvainojos, bet mūsu nolūks nav mainīt pārvaldību un pāriet no grantiem uz finanšu instrumentiem. Granti ir un paliek un ceram paliks galvenais CF komponents, bet es runāju par to, ka šobrīd ir neliels finanšu instrumentu komponents CF ietveros un nākošajā periodā uh, ir domāts par to izņemšanu un iekļaut to vienotu instrumentu kontekstā, lai izvairītos no tā, kā ir daudzi neskaitām finanšu instrumenti izpliedā, izkliedēti pa dažādām programmām, un apvienojot tos būtu mēroga ekonomēšanas iespējas dažādos aspektos Līdz ar to vēstījums ir šeit nemainīt esošo līdzsvaru. Vismaz mēs pie tā šobrīd strādājam, jo tas dod iespēju investēt transporta infrastruktūrās un var mainīties tikai finanšu instrumentu lokācijas vieta. Tālāk par kvalitatīviem aspektiem un eh, liela, plašajām infrastruktūrām. Šeit ir jānorāda, ka CEF ir tikai daļa no visu pasākumu. Ļoti lielajām infrastruktūrām Eiropas Savienības atbalsts parasti ietver vairākus finansējumu periodus. Un ja lielajiem periodiem jūs aptver divus, e, reizēm pat trīs finansējuma periodus, tad ir skaidrs, ka neviens nevar sniegt finanšu garantijas par visu e, periodu laiku. Tāpēc pa, e, kāds ir galīgais finansējuma modelis ļoti lielam projektam, ir grūti definējami Iepriekš, protams, mēs varam nodrošināt finansējumu daļu zināmam periodam, bet mēs nevaram būt droši par to, kas notiks nākošajā periodā. Domāju, ka esmu aptvērs praktiski visus jautājumus, un no manas puses pagaidām tas ir viss. Paldies! Uh, atbilde bija vienlaicīgi skaidra, pilnīga un precīzi orientēta uz no arī norādītajām problēmām. Tā kā mēs varam būt apmierināti pār šī mehānismu izveidošanu un ceram, ka tā daudzgadība tiks stiprināta katrā ziņā. Paldies komisijai, un tagad mēs varam pāriet pie nākošā jautājumu, kas ir diskusija par kohēzijas politiku, par ilgspējīgu transportu veicināšanu un veicināt eh, šauros punktus eh, transporta ziņā. Un tas attiec uz Rēgiju projek ziņojumu projektu. Un tagad es došu vārdu Zodovski kungam, kurš ir referents. Merci, monsieur le président. E, chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim autorom poprawek. A przy... Paldies. Gribēju pateikties visiem grozījuma autoriem, ēnu referentiem par veiksmīgo sadarbību. Pagājušajā nedēļā mēs vienojāmies par kompromisu tekstu, paturot prātā gandrīz 30 grozījums no 50 iesniegtajiem. Sevišķi silts paldies man jāsaka Marinesku kungam, kas pievērs mūsu uzmanību arī šīm vājajām vietām pamat tīklā. Mums ir nepieciešama labāka koordinācija. Uh, arī ar Eiropas komisiju, izmantojot kohēzijas, eh, struktūrālā fondu un investīciju fondu līdzekļus, izmantojot šos līdzekļus tentī projektiem. MUF nu, ģenerāldirekciju vajadzētu arī labāk iesaistīt lēmumu pieņemšanas procesā, domājot par infrastruktūras projektu finansējumu. Gribēju pateikties Krāmēra kungam par ļoti vērtīgajiem ieteikumiem, it sevišķi par to, ka vajadzētu arī labāk domāt par starprobežu savienojumiem, jo otrā pasaules kara laikā daudzi no šiem savienojumiem tika iznīcināti. Vajadzētu arī labāk parūpēties par eh, velosipēdu izmantošanu, lai labāk eh, būtu arī Dzelzceļa stācijas pieejamas ar velosipēdiem, lai vieglāk būtu izmantojami abi transporta līdzekļi. Mums ir jāsaglabā tāds finansējuma līmenis, ar kur palīdzību varēsim sekt visus nepieciešamos izdevumus. Lūgtu jūs eh, atbalstīt rītdien balsojumā manu sagatavoto dokumentu. Uh, Un paldies arī, ka atbalstāt Regiju komiteju. Paldies! Došu vārdu ēnu referentiem Vims Vandekāms pirmais. Priekšsēdētāji, paldies! Kā teica Zlotovska kungs, man ir tas gods šeit uh, aizstāt Marinesku kungu, kurš pasakās referentam par uh, sagatavoto priekšlikumu un arī balsojumu sarakstu. Priekšsēdētāji ir ļoti jauka, ka pēc diskusijām par uh, CEF mēs uzreiz tagad varam runāt arī par reģionāliem līdzekļiem, par regiju. Zlotovska kungs ir poļu referents, un varbūt eh, viņam tīri tā psiholoģiski regī līdzekļu izmantošana neliekas tik vienkārša. Viņš gan ir sagatavojis ļoti labi pārdomātu atzinumu. Protams, atkal termiņi šeit ir ļoti svarīgi. Eiropā daudzi projekti prasa ārkārtīgi daudz naudas, lai vispār varētu uzsākt investīcijas. Arī lēmumu pieņemšana par investīcijām prasa daudz laika, tāpat kā arī līdzekļu asignēšana. Es ceru, ka Regi komiteja ir patiešām ņēmas vērā mūsu lūgumus un mēs varēsim turpināt investīcijas TNT tīklos. Ja komisija, ja regi komiteja varbūt uh, arī iepazītos ar jauniem hobijiem, tad nevajadzētu to darīt uz transporta budžeta uh, rēķina, jo tad mēs iejauktu zirgu ratu pakaļpusē, kā mēs mēdzam teikt, Nīderlandē. Mēs tad šos, lī, mēs tad šos uh, jautājumus, šos argumentus varētu izmantot turpmākajām diskusijām. Paldies! Paldies! Dante Kāmpakungs, tagad Ismēls Ertuks. Paldies, priekšsēdētāji, liels paldies arī no sociāldemokrātu puses. Diemžēl mūsu ēnu referente Grapīnī kundze šodien nevarēja ierasties, tādēļ man ir jārunā viņas vietā. Liels paldies mūsu referentam. Tas ir arī ārkārtīgi svarīgs jautājums, domājot par uh, turpmāko DFS Esošā infrastruktūra ir jāmodernizē, jārumentē jāremontē, jāuzlabo. Transports ir ārkārtīgi svarīga joma vispār Eiropas tautsaimniecībā, tādēļ tai ir nepieciešams pietiekam labs finansējums. Ja mēs runājam par pārobežu savienojumiem, kuru trūkst, jā, tas ir ļoti nopietns pārbaudījums, kas mums ir jāpārvar. Mēs uh, visu beidzot arī atbalstām kompromisa grozījumus, ko sagatavojas uh, referenta kungs. Miltenborga kungs tagad lūdzu paldies. Liels paldies referentam par šo sagatavoto ziņojumu. Mēs atbalstām kompromisu grozījumus un balstosim arī par lielāko daļu citu grozījumu. Bet ir jārunā arī par pašu svarīgāko šajā ziņojumā Tādēļ nebalsosim par pārāk specifiskiem grozījumiem vai tādiem, kas neiekļaujas tā aptvērumā. 44. grozījums, piemēram, runājot par eh, tiem eh, savienojumiem, kas tika iznīcināti otrā pasaules kara laikā, mūsuprāt, ir pārāk eh, tāds specifisks Mēs vēlamies arī, lai for, reformas tiktu veiktas tādā veidā, varbūt rīkojoties taupīgāk, nevis katru reizi paaugstinot finansējumu. Ja runājam par Regi komiteju, es strādāju tajā, darīšu visu, kas būs manos spēkos, lai arī Regi ziņojums atbilst mūsu interesēm šajā komitejā. Paldies! Pan Miltenberga kungs, Krāmera kungs, lūdzu. Paldies! Sākumā paldies uh, referentam. Protams, nav vienkārši no 50 grozījumiem sagatavot 30 kompromisa grozījumus. Man kompromisi šķiet ļoti izdevušies. Es varu piekrist Miltenberga kungam. Uh, Viņam daži grozījumi gan šķiet pārāk specifiski, ja mēs vēlamies uh, atjaunot tos savienojumus, kas ir uh, izpostīti otrā pasaules kara laikā. Jau 30 gadus Eiropas Savienība uh, investē miljārdiem eiro, lai atjaunotu arī dzelzceļa savienojumus, ir jādomā par Eiropas papildvērtību. Mēs vairākas desmit gades Vācijā dzīvojām šķelti, ne tikai Vācijā, bet arī Eiropā. Uh, Un, protams, bez kāra, bez šī sadalījuma, bez dzels priekškara nekad nebūtu bijis arī uh, izpostītu savienojumu. Arī Vācijā pāri Reinai ir izpostīts uh, tilts. Ja es paskatos uh, uz austrumiem, tur situācija ir vēl ļaunāka. Atjaunošana ir prasījusi vēl ilgāku laiku. 30 gadu laikā mēs nevarējām uh, šos savienojumus atjaunot. Uh, Miltenberg kungs, es jums piekrītu citos aspektos, bet šis jautājums, uh, nē, mēs nerunājam te par specifiku. Mums ir jāatjauno, uh, jātur godā šī Eiropas papildvērtība. Nevajadzētu patiešām ignorēt arī vēsturiskos notikumus. Mums ir tie jāpārvar. Eiropas sašķelšana bija briesmīga. Uh, Tas, kas pēc tam notika, bija ļoti labi. Mēs, protams, nevaram ignorēt šos notikumus, uzskatīt, ka to nekad nebūtu bijis. Ko vēl gribēju pieminēt? ir arī šīs privātās publiskās partnerības. Es jau jums stāstīju, biju arī kādreiz Šveicē, un ārlietu ministrijas ierēģi teica, mēs ko tādu negribam. Bet es teicu, mēs jau 15 gadus Eiropā par to diskutējam, kādēļ jūs to nevēlaties. Un šveicieši man teica tā. Nu, ja kaut kas ir tāds visai karsts jautājums vai, vai, vai tāds uh, jocīgs projekts, tad privātie uzņēmumi nepiedalās tajos. Un ja kaut kas uh, ir ienesīgs, tad mēs labāk uh, to paturam, tad, tad, tad to finansē valsts. Mēs vispār šādas partnerības nevainojam, lai mēs saņemtu arī peļņu. Bet ir jādomā gan par peļņas, gan par zaudējumu sadalīšanu, lai viss būtu godīgi. Nevar būt tā, ka, piemēram, zaudējumi ir tikai valstī jāsadz un privātie grib uh, tikai gūt peļņu. Nē. To mēs nevēlamies, ir jābūt godīgai konkurencei. Tie bija divi aspekti, ko es gribēju pieminēt. Mēs pieprasījām arī dalīto balsojumu par to. Lūdzu, atbalstīt mūs. Paldies! Paldies, Krāmera kungs! Tagad atkal došu vārdu Eiropas komisijai. Vincents Lainers, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka ļaujot izteikties arī komisijai. Mums ir tikai nedaudz piemetināms, ņemot vērā to, ka kompromisa grozījumu skaits nav pārāk augsts. Otrais kompromisa grozījums, kur ir runāts par ES finansējumu, kas ir uh, asignēts transporta nozarē, ka to visu administrē komisija. Protams, mums ir eh, jāsadarbojas, eh, ir jābūt eh, labākai saspēlē starp dažādiem komisijas dienestiem, lai konsultācijas norisinātos bez problēmām. Vai nu mēs runājam par reģio, īnija vai citiem dienestiem, ja nav pietiekami labas sadarbības, tas nāk par ļaunu harmonizācijai. Otrs komentārs attiecas uz trešo kompromisu grozījumu. Es varu atkārtot jau to, eh, ko teicu iepriekšējā jūs komitejas sēdē, runājot par mazo projektu, atlasīto projektu skaitu. Īstenībā atlases rādītājs transporta jomā ir 60%, un tas ir viens no augstākajiem runājot par visiem projektiem kopumā. Dzelzceļa projekta finansējumā ir uh, pārklāšanās ar CEF, bet arī šeit atlases rādītāji ir visnotaļ ieprocinoši 66%, tādēļ mēs patiešām neuzskatām, ka rādītāji ir pārāk zemi. Ceturtais kompromis grozījums. Komiteja pieprasa, lai komisija veica vairākus izvērtējumus un iepazīstina ar to rezultātiem jūsu komiteju. Mums jau ir pietiekami labi sagatavoti izvērtēšanas mehānismi, lai varētu arī labāk uh, aplēst panākto progresu un tā tālāk. Uh, ir bijuši arī ļoti pamatīgi pētījumi par visu, kas ir saistīts ar transportu, Runājot par zināšanas uh, saistībām, arī šeit esam darījuši ļoti daudz, un tie dati, kas ir mūsu rīcībā par projektu īstenošanu, sevišķi TNT jomā, to, ar to var iepazīties uh, tīmekļa vietnē, gan deputāti, gan arī, protams, pilsoņi. Tas bija viss, ko es pagaidām no komisijas puses vēlējos teikt. Uh, Paldies, un tagad Zlotovska kungam noslēguma vārdi. Man nav daudz eh, nekas piemetināms, gribēju tikai pateikties visiem, kas runāja, un eh, ceru, ka rīt mums būs veiksmīgs balsojums. Paldies, Zlatovska kungs! Balsosim rīt! Dārgie kolēģi, deviņos! Tagad komitejas sēdi beigsim, lai 17.30 varētu ķerties pie darba tikai kopā ar koordinatoriem. Un ar pārējiem tiekos rīt no rīta 9. Paldies!